lūdzu nepievilliet paši sevi un balsosim visi kopā rīt par. Paldies, kur atsas bildes kundzei, saka priekšsādātāji. Paldies visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies šajās debatēs, un balsošana notiks rīt pulksten 12. par Korācas bildes ziņojumu. Tas nozīmē, ka mēs tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Legripa, Legripas ziņojums par Savienības muitas kodeksu. Un es lūkšu mūsu referenti vispirms izteikties. Vispirms viņi varēs izteikties četras minūtes. Legripas kundze. Merci, madame euh, la prezidente. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, dargie kolēģi. Mēs šodien esam pulcējušies, lai apspriestu manu tekstu, ko es sagatavoju par Savienības muitas kodeksu un arī grozījumus, kurus es ieviesu pēc trialoga Un tāpēc es vispirmam kārtām vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas man palīdzēja veist pārunas, īpaši iekšējā tirgus komitejas priekšsēdētā Malcolm Harboru, kas bija gatavā klints, runājot par šiem jautājumiem, tāpat arī īrijas prezidentūru un visus, kas ieliks sirdi un dvēseli šajā darbā. Es domāju, ka mēs esam nonākuši pie efektīva konsensusa un ka balsojums 29. maijā tas bija vienbalsīgs un tas to apliecināja. Kopš 57. gada mums ir ļoti svarīgi tas, kā darbojās iekšējais tirgus un iekšējā tirgus politikas. Un tagad mums ir paredzēta muitas kodeksa reforma. Un tas nozīmē, ka mēs varētu teikt, inģicēsim šim kodeksam pretnovecošanās zāles un novērsīsim nepilnības, kas tajā ir radušās pēdējo 20 gadu laikā. Tiks ņemts vērā tehniskais progress, ekoloģiskais progress. Mēs ņemsim vērā arī to, kāda ir terorisma riski, sanitārie riski. Mēs cīnīsimies pret kontrabandu, pret viltojumiem. Tātad te runa ir par modernizāciju, vienkāršošanu. Šie ir atslēgu vārdi šajā ziņojumā. Mēs ar to vēlamies vērsties tieši pie uzņēmumiem, lai padarītu viņiem dzīvi vieglāku. Mēs vienmēr to paturam prātā. Tāds bija mūsu mērķis. Es nosaukšu tikai pašu svarīgāko, kas ir šajā tekstā. Vispirmām kārtām bez papīra muitas Eh, nozare. Tas mums palīdzēs padarīt to visu efektīvāku starp ekonomiskajiem operatoriem. Mēs arī piešķirsim instrumentus, ar kuru palīdzību muitas varēs sadarboties ar saviem kolēģiem ārpus Eiropas Savienības. un mums būs arī iespēja nodrošināt īslaicīgu preču uzglabāšanu. Um, un tagad šī reforma noteikti mums palīdzēs iziet no uh, muitas krīzes, ar ko mēs pēdējā laikā saskaramies. Mums ir nepieciešama arī laba grība, lai mēs īstenotu kopā ar dalību valstīm un komisiju to, par ko mēs šeit runājam. Jo tikai tā mēs varam stāties pretī globalizācijai Protams, tas nenozīmē, ka mēs aizmirsīsim par saviem principiem. Mums ir jāaizsargā mūsu vienotais iekšējais tirgas un mūsu patērētāji, lai ar platu soli ieiet 21. gadsimtā. Priekšsādātājs kundze, es vēlētos uzstāt uz to, ka muitas kodeksas stāšanās spēkā ir tikpat svarīga kā tas, kas notiks rītdien. Mēs esam ļoti ilgi strādājuši. Un tagad ir ļoti svarīgi apzināties, ka visas iesaistītās puses tiek arī nodarbināts, ka katrai tiek uzticēts kaut kas, ko darīt, lai mēs varētu panākt optimālu rezultātu. Komisāra kungs, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs jau esat devis šādas vadlīnijas saviem dienestiem un ka tādā garā jūs arī strādāsiet. Es esmu pilnīgi droša, ka mēs kopā veiksmīgi strādāsim. Paldies! Paldies, Ligripas kundze! Šemetas kungs, lūdzu, komisāri! Paldies, priekšsēdētāji! Referentes kundze, godātie deputāti, jaunais muitas kodeksa regulējums, par ko tiek diskutēts šovakar, liecina par to, cik uh, labi var tikt sagatavotas sarunas. Un es jo īpaši vēlos uzteikt Hārbora kunga un Legripas kundzes darbu visu to, ko viņi ir sasnieguši un viņu spēju uh, saglabāt sākotnējos mērķus un ievērot laika ierobežojumus, kas uh, noved pie līdzsvarota muitas kodeksa modernizējuma, un tas tika paveikts salīdzinoši īsā laika periodā. Jāteic, ka virkne ierēģņu ir uh, norādījuši uz grūtībām muitas kodeksā un tas attiecas uz virkni institūciju, eh, tostarp attiecībā uz pagaidu uzglabāšanu vai garantijām. Kopumā runājot, mēs varētu teikt, ka gala produkts ir labāks par sākotnējo versiju, un es vēlētos norādīt uz trim fundamentāliem, bet bieži aizmirstiem eh, principiem, kas ir jāpaturprātā raugoties uz spēkā esošo likumdošanu. Uh, Pirmkārt, jārunā par juridisko noteiktību un uzlabotiem kopējiem noteikumiem. Tie noteikti uzlabos eh, kopējā, kopējo jaunā muitas kodeksa īstenošanu. Te es vēlos norādīt arī uz uzlabotu līdzsvaru starp muitas vajadzību īstenot savu misiju un uh, noteikumu atvieglošanu uzticamiem tirgotājiem. Otrakārt, īpaša uzmanība tika pievērsta uh, uz tādas vīdes veidošanu, kas neizšķērdētu papīru resursus. Tas jau īpaši svarīgi attiecībā uz pašreizējo situāciju, kur elektroniskā darbība nav obligāts noteikums un līdz ar to netiek īstenota vienmērīgi. Komisija ir norādījusi, ka harmonizēta īstenošana ievērojami uzlabos laiku tirzniecībā, samazinās to. Uh, treškārt ir jārunā, jo īpaši par uh, lielāku um, redzamību, ko iegūst uh, atbalstīti ekonomiskie operatori, jeb atzītie uzņēmēji. Un šobrīd uh, šāda iespēja netiek pietiekami skaidri atspoguļot pašreizējos tiesību aktos. Jaunais uh, muitas kodeks jo īpaši atbalstīs šādas partnerības uh, izaugsmi turpmākajos gados. Uh, Mums vajadzētu paturēt prātā to, ka jaunajam muitas kodeksam vajadzētu piemērot pamattiesību aktus, nevis uh, eh, pārtupt par pamattiesību aktu, nevis tikai atspogļoties deleģētajos aktos. Un uh, komisija cer iesaistīt dalību valstis un tīrzniecības ekspertu šajā sagatavošanas procesā uh, caurskatāmā ceļā. Paldies, komisāra kungs. Tālāk vārds Muskardīnī kungam. Kundzei atvainojiet. Priekšsēdētāji, komisāri, parlaments nāk klajā ar reformām, lai cīnītos ar nelīdzsvarotību muitas zonā vienotajā tirgu, un uh, šī nelīdzsvarotība ir radījusi problēmas gan uzņēmējiem, gan arī citiem, kas darbojas uh, vienotajā tirgu. Un ir skaidrs, ka šis tirgus nedarbojas atbilstoši, ir dažādi noteikumi, dažādi grafiki, atšķirīgas uzraudzības sistēmas un arī atšķirīgi eh, uzņēmēji, no kuriem daudz ir atzīti, daudz nav. Ir problēmas ar PVN, kas nodala ziemeļus eh, no Eiropas dienvidiem. Uh, Tāpat arī uh, uzņēmējiem ir atšķirīgas tiesības dažādās Eiropas daļās, un tas viss tikai padziļina plaisas, taču mums ir vajadzīgs vienots iekšējais tirgus, kas palīdz uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Taču tā nenotiks, kamēr mums nebūs saskaņotas muitas sistēmas. Cerēsim, ka tā tiks īstenota ātri un tiks operatīvi paveikti arī iekavētie darbi, un ka tā sekmēs ekonomikas izaugsmi un ražošanu. Uh, ko kavēja preču viltošana un pirātisms. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs pārējām pie politisko grupu pārstāvjiem un pirmkārt vārds Jazlovēckas kundzai no Tautas partijas politiskās grupas divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Dokuments, par kuru mēs šovakar runājam, nav tikai būtisks tiesība akts uh, muitas jomā, bet būtu uzskatāms arī par veidu, kā palielināt investīciju pievilcību iekšējiem tirgumam. Eiropas parlaments uzsver, ka mērķis ir vienkāršot noteikumus un radīt uzņēmējiem labvēlīgus apstākļus. Muitas savienība ir svarīga iekšējā tirgus daļa, un tikai tad, ja mēs to pienācīgi īstenosim, tirgus darbosies ar tā pilnu potenciālu. Ziņojumā ir uzsvērta vajadzība uh, vienmērīgi īstenot kodeksu visās dalību valstīs, tāpēc mēs gribētu, lai visas valstis izmantotu elektronisku datu apmaiņu starp muitas pakalpojumiem un uzņēmumiem, kas savukārt ļaut izvairīties no dubultas procedūra izpildes, kas kavē ekonomiskās procedūras Eiropā. Izņēmumi varētu būt piemērojami tikai atsevišķos gadījumos. Mums arī vajadzētu atbalstīt Legripas kundzes ideju par tādas sistēmas izveidošanu, kurā uzņēmējiem vajadzēs sniegt datus muitas iestādēm tikai vienreiz, un tas kļūs iespējams pateicoties modernām informācijas tehnoloģiju sistēmām. Tas ievērojami atvieglos darbu un tāpat arī ļaus veikt pārbaudas augstākā līmenī. Vēl viens priekšlikums ir ieviest tādus noteikumus, kas paredz eh, atzītos uzņēmējus, kas eh, nozīmē, ka atsevišķi atzīti uzņēmēji ļau, varēs baudīt vienkāršotas procedūras. Ir svarīgi arī tas, ka referente nav koncentrējusies tikai uz noteikumu pielāgošanu Lisabonas noteikumiem un muitas noteikumu modernizāciju, bet uzskatījusi muitas savienību par svarīgu instrumentu iekšējā tirgus konkurētspējas vairošanai. Vienots instruments uzņēmējiem ievērojami sekmēs izaugsmē Eiropas Savienībā. Paldies, tālāk vārds ir aptīk kundzei sociāldemokrāta politiskās grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir piemērots brīdis, lai modernizētu muitas kodeksu un nāktu klajā ar šo ziņojumu. Mēs atbalstām Legrīpas kundzi, kas ir izveidojusi lielisku pamattekstu, un tāpat arī mēs atbalstām Hārbor kungu IMKO komitejas priekšsēdētāju, kas ir brīnišķīgi vadījis trialogu sarunas, un rezultātā ir tapis šis lieliskais līdzsvarotais eh, tiesību akts, kurš palīdzēs Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Uh, Ir svarīgi, lai iedzīvotāji saprastu, ka šis juridiskais dokuments, kas ir ārkārtīgi tehnisks, tiem tiešā veidā palīdz vienkāršo procesus un uh, sekmē uzņēmumu darbību krīzes laikā, kad ir nepieciešams tos pasargāt vislabākajā iespējamajā veidā. Pašreizajā krīzes laikā šis tiesību akts palīdzēs iedzīvotājiem neskaidrību brīžos, piemēram, attiecībā uz bīstama preču apriti, mēs tāpat apzināmies nelīdzsvarotības problēmas, kas pastāv vairākās valstīs. Valstīm ir jāmodernizē savas sistēmas, un tagad tam būs laiks to darīt un pielāgoties citām valstīm. Taču tās valstis, kurās progress jau ir panākts, varēs turpināt īstenot savas labās prakses un citas dalība valstis varēs skatīties uz viņu labo piemēru. Šis ir ļoti piemērots brīdis Eiropas parlamentam nākt klajā ar šo ziņojumu un palīdzēt īstenot jau minētos mērķus, lai uzlabotu vienotā tirgus darbību. Paldies tālāk Rinaldī kungs liberāļu grupas vārdā. Paldies. Raptī kundzei taisnība. Un arī iepriekšējā runātāja taisnība ir. Uh, Tas izskatās pēc tehniski jautājumu, tehniski dosie, bet eh, tas ļoti tiešā veidā var palīdzēt iedzīvotājiem. Duhana, kas ir eh, itāliskais eh, nosaukums muitai, nāk no persiešu valodas, no divāna, kas principā nozīmē cilvēks uz, cilvēku uz tā sēdēja un gaidīja. Un šobrīd gaidīšana, protams, izmaksā naudu. Uh, ir šie milzīgie administratīvie slogi. Un arī tas maksā naudu, laiku, dienas, citreiz pat nedēļas, līdz uzņēmums var saņemt savu preci vai, ja esat iedzīvotājs, savu sūtījumu. Līdz ar to darbs pie Eiropas Mojas kodeksa ir ļoti svarīgs darbs Un es uzskatu, ka tas, ko mēs esam paveikuši parlamentā, bija ļoti labi. Trialogā mēs balstījāmies uz dažiem būtiskākajiem punktiem. Daudz kas tika teikts par IT tehnoloģijām, tas atvieglos lietas, padarīs tās lētāks, vienkāršāks. Tātad bez liekam, liekiem dokumentiem Svarīgākais tas, lai būtu vienota sistēma visām 28 dalību valstīm. Jo savādāk, kā referenta arī pareizi to norādīja, mēs redzēsim, ka atšķirības starp valstīm tikai pieaugs. Par, par, tur mēs, protams, varam kaut ko darīt ar šo tiesību aktu. Kas attiec uz pagaidu preču uzglabāšanu muitā? Mums ir jānodrošina, lai muitai būtu pieeja precēm, kuras tās uzskata par aizdomīgām. Un būtu labi, ja mēs varētu izskatīt starptautiskās tirdzniecības komitejas ierosināto ideju par tādu kopīgu darba grupu, lai, lai darītu to, kas savienībai nepieciešams, vienota muitas iestāde visām dalību valstīm. Tātad tām valstīm, kurām ir robežas ar trešajām valstīm, ir nepieciešams nodrošināt, ka viņiem ir līdzīgas saiknes ar tām. Un dažkārt eh, vairāk Eiropas ir labāk. Paldies tālāk Bielan kungs ECR grupas vārdā. Vienotajam Eiropas tirgumu jānodrošina vienotas prasības iekšējā tirzniecībā. Muitas normas veido būtisku daļu no tā. Modernizācija uzlabos Eiropas Savienības konkurētspēju salīdzinājumā ar pārējo pasauli. Es atbalstu muitas regulējumu vienkāršošanu, lai izvairītos no procedūru dublēšanās, vienots elektronisks sistēmas ieviešana, kas samazinātu izmaksas un tas varētu arī pozitīvi ietekmēt preču cenas. Un, ja cenas krīt, tas ir patērētāja interesēs. Mums ir nepieciešams precizēt atzīt uzņēmēju jēdziens, lai viņi varētu izmantot šos atvieglojumus. Tāpat arī nosacījumu preču pagaidu uzlabāšanai ir jābūt vienotiem Šobrīd šīs procedūras tikai tiek pagarināts. Dokumentiem ir jābūt pilnīgi skaidri sastādītiem, lai tos varētu viegli saprast. Paldies! Ejam tālāk. Gebhārds kundze. Paldies, priekšsarētāji! Eiropas muitas kodeksa modernizācijas mērķis bija vienkāršot, modernizēt un arī atvieglot uzņēmējiem uh, dzīvi un pamatā pāriet uz elektronisku darbību. Un tas bija arī labs mērķis, ko izvirzīja Eiropas komisija, un mēs šeit parlamentā to atbalstījām. Tomēr komisijas priekšlikumā bija vairāki punkti, kas draudēja tieši šos mērķus apgāst. Un es runāju par nepreferencētu preču izcelsmi. Tad šīm normām varētu būt tiešas sekas, tieši ietekme tirzniecībā starp Eiropas Savienības dalību valstīm un uh, trešajām valstīm, regulēt to ar tiešajiem tiesību aktiem, tātad apdraudot to, kas ilglaicīga darba uh, eh, rezultātā un Eiropas kopienties lēmumu rezultātā bija regulēts. Muitas procedūrā absolūti nepraktiski nekāda nesaistīta ar faktisko nepieciešamību uzskaitīt šīs obligātās eh, noteikumu sarakstus. Mums izdevās to novērst, un paldies Legribas kundzei, kas tiešām apņēmīgi tad piedalījās šajā cīņā un skaidri pateica, ka to ir jāregulē savādāk. Un sarunās ar padomi var, mums panākts ir kompromiss, kas varēja būt vēl plašāks, bet katrā ziņā ir dzīvotspējīgs, un tos mēģus, kurus Eiropas komisija sākotnēji paredzēja, tiešām arī sasniegs. Tāpēc es uzskatu, ka mēs kā politiskā grupa varam atbalstīt šo dokumentu un ceram, ka pavisam drīz jau un ļoti ātri tas viss tiks īstenots praksē, lai muita tiešām funkcionētu daudz vieglāk un labāk. Paldies! Paldies, Koferatī. Koferatī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, skundze. Kā jau teica kolēģi, kas izteicās pirms manis, rezultāts kopumā ir pozitīvs. Pat ja ceļš uz šo rezultātu bija diezgan ērkšķains, es vēlētos pateikties mūsu referentēji un par un arī visiem tiem, kas e, pie šī jautājuma strādā citās politiskajās grupās. Ekonomiskā operātora status un vienkāršotā procedūra man šķiet ļoti būtiski jautājumi, taču mums nevajadzētu aizmirst par drošību. Izcelsmes valstī tomēr ir jāpaliek kā formulējumam, kas tiek paturēts. Pašlaik mēs neesam nonākuši ceļa beigās, mēs esam pārejas stadijā. Mums ir jācenšas vienkārši izsakot visām precēm, lai no kuras vietas pasaulē tās nāktu. Mums ir nepieciešams pastiprināt komisiju un uzraudzību, ko veids komisija, jo tikai pateicoties tam, un pateicoties tam, ka mums ir pietiekami resursi, mēs varēsim nonākt pie efektīvas muitas sistēmas. Jums ir ļoti daudz dažādi veidi a, a, un uzdevumi, ar ko nodarboties. Un taču šos uzdevumus var izpildīt tikai tād, ja katrs zina, kādi noteikumi viņam ir jāievēro un kādas sankcijas tiks piemērotas, ja noteikumi tiks pārkāpti un kādus resursus var mobilizēt, lai noteiktu labu, labu praksi. Tāda ir jūs, jums piekrītošā loma. Citādi Tas ir labākais iespējamais rezultāts. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad mums būs brīvā mikrofona procedūra. Vispirms komija kundze. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlētos pateikties mūsu kolēģei referentei, jo es esmu par muitas kodeksa reformu, man šķiet tiešām tajā vajag integrēt Lisabonas nolīgumu, un mums tas ir jāpiemēro vienādā veidā visās dalībvalstīs. Tas ir nosacījums, lai e, mēs varētu efektīvi darboties, lai procedūras būtu vienkāršotas, lai tās notiktu elektroniskā vidē. Uh, Un tas man šķiet ļoti efektīvi, un es ceru, ka tas padarīs šo kodeksu par viegli piemērojumu. Man šķiet, ka secinājumi arī ir ļoti labi, tāpēc es vēlreiz apsveicu referenti par tās panākumiem. Tālāk Samaitovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs uh, eh, ziņojums par muitas kodeksu ir tiešām ļoti labs instruments, kas mūs apgādās ar vienotu informācijas sistēmu Un uh, tas noteikti arī atlīd, palīdzēs godīgiem uzņēmējiem, jo preces tiks pārvietotas ātrāk. Un uh, muitā būs arī iespējams vieglāk izsakot aizdomīgiem sūtījumiem. Muitas kodeks arī nosaka laika termiņus, muitas iestādēm, un tas arī ir ļoti apsveicami maziem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies, Malkoms Harbors tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties Konstancē Legripai un visiem ēnu referentiem, kas varbūt mūs uh, klausās šovakar, jo bija nepieciešams nenormāls darbs, lai mēs spētu panākt vienošanos. Ja nebūtu šī milzīgā darba, ņemot vērā to tēmu skaitu, kas mums bija jāapskata, es domāju, mēs nebūtu nonākuši ne pie kāda rezultāta. Man ir jāpiemina arī Gebhards kundze, jo te bija runa ne tikai par tehniskiem, bet arī par politiskiem jautājumiem. Un tāpēc es vēlētos pateikties par visiem, kas te strādāja. Un uh, komisāra kungs, es vēlos arī jums pateikties par to, ka jūs uzslavējāt, ka mūsu iznākums ir labāks nekā bija sākums. Bet, nu, tagad jāsaka, ka mēs jau no 2006. gada runājam par šo jautājumu. Gebhards kundze tur ļoti daudz strādājusi. Un tagad mēs runājam par šo jauno direktīvu, tad mums ir jāturpina izdarīt spiediens uz dalībvalstīm, lai viņas to īstenotu, jo tas ir svarīgi ne tikai vienotajam tirgum, bet arī pilsoņiem, un, jo mums ir jāaizsargā mūsu patērētāji no viltojumiem, uh, un jānodrošina preču drošums. Un tā, tas uzdevums jau arī piekrīt mūsu iekšējā tirgus komitejai. Paldies. Paldies, Hārbor kungs, tālāk Šemets kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Lielā interese šajā parlamentā par muitas kodeksu modernizāciju liecina par to, cik svarīgs šis kodeks ir uh, mums, uh, tāpat uzņēmējiem un sabiedrībai. Pamatakta pieņemšana ir ļoti būtiska jebkurai politikas jomai, un muitas jomā komisijas paziņojums informēja mūs par uh, to, ka muitas kodeksa modernizācija būs tikai pirmais solis līdz 2020. gadam vienotas uh, un spēcīgākas muitas savienības veidošanā, kas sniegs augstvērtīgākus pakalpojumus Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka šis uh, muitas kodeks palīdzēs uzlabot pakalpojumu līmeni, Mm, palīdzēs tirgotājiem un pasargās iedzīvotājus no dažādiem apdraudējumiem. Mēs varēsim paļauties uz to, ka muita turpinās savu diskrēto, tomēr ārkārtīgi būtisko darbu vēl efektīvāk. Tāpat es vēlos pateikties Hārbora kungam par viņa ieguldīto darbu, tāpat arī Legrīpas kundzei un visiem ēnu referentiem par viņu paveikto jo šis bija ārkārtīgi plašs un ļoti tehnisks ziņojums, tāpēc es augstu vērtēju to, ka mums izdevās rast kompromisus pie tik svarīga jautājuma kā muitas savienība. Paldies! Pateicos par jūsu labajiem vārdiem. Tagad došu vārdu mūsu referentē Lagritas kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties visiem runātājiem, kas izteicās šajās debatēs. Mūsu viedokļu apmaiņas kvalitāte bija ļoti, ļoti blīva. Mēs tiešām vēlamies stiprināt muitas savienību un uzlabot muitas procedūru norisi mūsu iekšējā tirgus ietveros. Mēs zinām, ka viena no izaugsmes un konkurētspējas atslēgām, uz kuru vairāk kolēģi uzstāja, ir vienota sistēma 28 dalību valstīs, un es tiešām to atbalstu. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu darboties tādā paneiropeiskā līmenī. Protams, tam visam ir jānotiek uh, vienkāršotā veidā. Mums ir arī jāmazina administratīvās procedūras, lai sasniegtu šo mērķi. Un visbeidzot, es vēlētos sacīt, ka, protams, šie jautājumi var šķist diezgan tehniski, taču patiesībā tur nekā tāda nav. Muitas jautājumi ir mūsu Eiropas Savienības interešu centrā, tāpēc, ka līdz ar tiem ir saistīti uh, arī finanšu jautājumi, taču tie skar arī mūsu pilsoņu, mūsu patērētāju, mūsu ražotāju intereses un drošību, ko vajag nemitīgi nostiprināt konkurējošā pasaulē, kur konkurence ir arvien nežēlīgāka. Es ceru, ka turpmākajos mēnešos Darbs, kuru piesauca Malkoms Hārbors, turpināsies un mēs varēsim parādīt, ka mēs eh, ar labiem rezultātiem parādīsim, kā turpinās mūsu darbi. Kolēģi, balsošana par Legripas ziņojumu notiks rītdien pusdienlaikā. Līdz ar to šo plenāru sēdi noslēdzam un